Dear colleagues, uh, ladies and gentlemen, we would like to... Kolēģi, dāmas un kungi, mēs uh, gribētu sākt uh, Tran komitejas uh, turisma darba grupas uh, pasākumu. Un es vēlētos uh, jums paziņot, ka uh, priekšsēdētāji mani lūdza šodien uzņemties priekšsēdētāja pienākumus. Uh, Es vēlētos eh, pateikties eh, tiem eh, interesētajiem pārstāvjiem no turisma industrijas, kas šeit ir ieradušies. Un mums šeit ir arī ļoti spēcīga parlamenta komanda. Un es zinu, ka vēlāk mums būs arī no UNWTO turisma organizācijas viesi Un tagad es vēlētos dot vārdu Antī Peltomekī, Digi Growth pārstāvis viņš ir. Un, ja es pareizi esmu informēts, tad jūs pā, esat eh, ģenerāla direktorāta sēja e un jūs pastāstīsiet par turisma gadu Un, protams, varbūt, ka vēl būs eh, kolēģi, kas gribēs par to runāt, bet, nu, vispirms mēs uzklausīsim DG Growth. Priekšsēdētāja kungs, eh, cienējamie deputāti, dāmas un kungi. Mums šī lieliska iespēja jau tik agrīnā stadijā stāstīt cik tālu mēs esam eh, darbā pie ēstķīnas turisma programmas. Eh, mēs, protams, esam tikko sākuši, bet esmu ar gandrīz jūs informēt, kā lietas attīstās. Nu, tāda fona informācija. Mēs eh, stiprinām saites starp ēs un Ķīnu, un Ķīna ir eh, nu, eh, viena no tām valstīm, no kā mēs importējam visvairāk, un mums eh, tas savukārt ir otrs lielākais eksporta tirgus. Un tieši tāpēc attiecības stiprināšana dažādās jomās mums ir ļoti svarīga, un cilvēku, cilvēciskā dimensija, par ko runāja Ķīnas premjerministrs un prezidents Junkers, kad tika nolemts aizsākt darbu pie šī ES Ķīnas turisma gāda. Nu, kas raksturo uh, visu šo procesu? Un, uh, protams, ka no vienas puses tā ir mūsu labo attiecību tālāk attīstība, bet es pirms es gribētu teikt, ka pa palielinās, padziļinās savstarpēja Eh, izpratne starp Ķīnas cilvēkiem un Eiropas Savienības eh, cilvēkiem, un arvien vairāk eh, ķīnieši vēlas apmeklēt Eiropu, pētīt mūsu kultūras tradīcijas, tam ir liela tāda kultūras dimensija. Tāpat laikā tiek pētīts iespējas arī um, investēt um, apusēji no mūsu puses Ķīnā, no Ķīnas puses šeit Tagad tam ir arī tāda ekonomiskā dimensija. Mums ir konkrēti mērķi. Pirms es vēlētos sacīt, ka vēlamies veicināt ilgspējīgu turismu un piesaistīt vairāk ķīniešu ceļotāju. Uh, arī uh, tādiem mazāk zināmiem galamērķiem, ne tikai populārākiem turismu galamērķiem, ko viņi jau tagad apmeklē. Uh, un uh, vēlamies uh, paplašināt viņu skatījumu uz Eiropas Savienību. No otras puses uh, pētam arī investīcijas iespējas mūsu industrijai, un te mēs turpināsim sadarboties ar Ķīnas iestādēm un mūsu turismu kompānijām, kas vēlas strādāt Ķīnā, un mēs ceram, ka šis gads tiešām radīs atbilstošas priekšnoteikumus, lai mēs varētu turpināt sarunas par uh, vīzu režīma atvieglošanu ķīniešu ceļotājiem. Mm, Tas ietvers, viss šī programma ietver sevi vil, virkni pasākumu. Pirms palīdzēsim pakalpojumu sniedzējiem adaptēties Ķīnas tirgumu, organizējot webinārus un apmaiņu ar labāko praksu un pieredzi online režīmā. Es aicinu jūs apmeklēt eh, attiecīgo tīmekļa vietni, eh, kas eh, pamazām kļūst pieejama. Un mēs vēlamies radīt iespējas mūsu turisma biznesa pārstāvjiem veidot partnerības, organizējam pasākums biznes to biznes, turismu gada tirgus gan Eiropas Savienībā, gan arī Ķīnā. Un uh, pamatam sagatavojas pilotu projekts, ko piedāvāja e, Eiropas parlaments. Un mēs ar lepnumu varam paziņot, ka daži no šiem gada tirgiem ir e, nolēmuši padarīt Eiropas Savienību par savu goda viesi. Mēs sākam ar Pekinu, e, pēc tam Makao un ša, pēc tam Šanhai novembrī. Un mēs gatavojamies parādīt mūsu bagāto vēsturisko, kultūras un dabas eh, mantojumu, un esam sākuši jaunu institīvu, jaunu veicināšanas platformu, kuru uh, īsteno Eiropas ceļojuma komiteja. Un uh, tiks finansēti dažādi pasākumi, kas veicinās Eiropas kalamērķu popularizēšanu Ķīnā un mēs eh, informēsim par tematiskajām grupām un eh, galamērķiem, kurus Eiropa var Ķīnas cilvēkiem piedāvāt. Un mēs arī eh, rosinām vietējo līmeni organizēt vairāk pasākumu, kas tuvinātu Eiropas un Ķīnas iedzīvotājus. Un ofici 22. februārī šī institīva tika, tika um, oficiāli aizsākta, un vesela virkne uh, ēku tiks izgaismota uh, sarkanā krāsā visā Eiropā, lai uh, atzīmētu ķīniešu laterniņu festivālu. Un savukārt Ķīnā ēks tiks izgaismot zilā krāsā pārstāvot Eiropas karogu. Esam izvirzījuši daudzkārtlīgus mērķus un uh, esam noslēguši par, par 200 uh, līgumiem ar Ķīnas pārstāvjiem par dažādiem uh, pasākumiem. Uh, ir plānojam ievērojam turistu pieaugumu, kas eh, varētu eh, pieaugt no gada uz gadu un vienu miljonu mm, miljārdu gadā tas viss varētu ienest un būt kā pienesums ES ekonomikai. Ņemot vērā vietējo pašvaldību, vietējo uh, pašvaldību vajadzības mm, un turisma attīstību uz vietām, mēs patiešām strādājam uh, ļoti cītīgi, lai šo flagmaņu institīvu tālāk attīstītu, un mēs arī paļaujamies uz dalību valstu, reģionu un turismu industrijas atbalstu, paļāmies arī Eiropas Savienības, Eiropas parlamenta atbalstu, jo tas viss ir ļoti svarīgi, lai mēs visas šīs iniciatīvas 2018. gadā realizētu. Paldies, Paltoma Kīkungs. Esam uzklausījuši komisiju, un tagad eh, lūkšu kolēģiem, kas varbūt vēlas uh, paust kādu viedokli par uh, šī te ES Ķīnas turismu gada tālāku attīstību. Klaudija Montero. Paldies! Es vēlētos uh, jums pateikties par uh, šo prezentāciju. Jūs pastāstījāt par mērķiem un prioritātēm, kas ir apstiprināti, un uh, jūs tos īstenojat, un šis gads būs Eiropas kultūras mantojuma gads un arī Eiropas Savienības un Ķīnas turisma gads. Jūs uh, izteicāt trīs, četrus interesantus komentārus. Es gribētu zināt, kā varētu veikt konkrētus pasākumus balstoties uz izvirzītiem mērķiem. Jūs uh, runājāt par ilgtspējīgu turismu, par tā veicināšanu. Kādi konkrēti pasākumi ir iecerēti uh, tieši ilgtspējības jomā? lai popularizētu visu Eiropu, ir jāpopularizē tiešām Eiropa kopumā uh, Ķīnā. Un tāpat laikā ir uh, jānodrošina specifisko pakalpojumu, specifiskā turisma saglabāšanās un uh, jāņem vērā Eiropas reģiona specifika. Kā tas izpaudīsies šajos popularizēšanas pasākumos. Tāpat jūs arī teicāt, ka ir eh, nepieciešams eh, atvieglot vīzu piešķiršanu. Mēs zinām, ka šajā jomā situācija ir bloķēta. Komisija bija paredzējusi noteiktus atvieglojumus, bet uh, tie netika apstiprināti. Protams, šeit ir uh, drošības problēmas un citi izaicinājumi, ar ko saskars Eiropa. Tātad uh, eh, ieceras nerealizējās. Es gribētu zināt, kas ir sasniegts šajā jomā. Jūs varētu informēt par aktuālo situāciju attiecībā uz vīzām. Un visbeidzot. Jūs paredzat to, ka Ķīnas uh, turistu skaits pieaugs, bet konkrēti, ko mēs darām, lai viņus piesaistītu Eiropai un kuri ir tie reģioni, uh, Uh, Eiropā, uz kuriem jūs liekat vislielākās cerības, vai jūs vēlaties popularizēt Eiropu kopumā, vai arī jūs nošķirat atsevišķus reģionus. Es gribētu zināt arī, kādi konkrēti pasākumi ir iecerēti popularizēšanai. Pateicos arī par šo iniciatīvu, ko esat uzsākuši, jo mūsu attiecības ar Ķīnu, uh, ir uh, jau senas, arī Portugālei ir uh, īpaša vēsture, runājot par attiecībām ar Ķīnu. Un šī tuvināšanās Ķīnai gan ekonomiskā ziņā, gan arī kultūras ziņā, šī dažādu kultūru saskarsme ir uh, ļoti nozīmīga, mm, ņemot vērā tos izaicinājumus, kas ir mūsu sabiedrībām. Un, protams, mums ir jāveido pēc iespējas labas attiecības ar partneriem. Paldies, Klaudija! Tagad vēlos dot vārdu pats sev kā deputātam, un es runāšu ungāru valodā. Varbūt jūs to arī sapratīsiet, vai arī tad uzlieciet austiņas, ja nesapratīsiet. Kolēģi. Es jau pirms trim gadiem uh, ierosināju izsludināt tematisku Eiropas Savienības Ķīnas turisma gadu. Kādēļ man bija šāda ideja? Manuprāt, mēs dusam uz lauriem, mēs uh, esam jau daudz ko nokavējuši, nogulējuši un neapzināmies, to, ka sadarbība ar Ķīnu sociāla-ekonomiskajā jomā būs Eiropai ļoti nozīmīga tuvāko gadu laikā. Eiropas Savienības eh, Ķīnas turisma gads eh, ilgs 365 dienas, notiks dažādi pasākumi, semināri, biznes to biznes sanāksmes. Uh, bet mēs jau gada laikā nespēsim izmainīt pasauli vai ēst Ķīnas attiecības turisma jomā. Jautājums ir tāds, vai mēs šo gadu spēsim izmantot, lai pievērstu uzmanību šīm jautājumam, tā skaitā turisma nozarei, uh, Eh, mums ir visiem, gan eh, politiķiem, gan citiem lēmumu pieņēmējiem, eh, jāsāk domāt ķīniski, ja tā varētu teikt. Pateicos Eduardo Santanderam, visai komandai. Februāra beigās mēs jau pak pakāpeniski redzam, ka e, šī e, Ķīnas turisma gada izpausmes kļūst ar vien plašāk izplatītas, gan tas e, tādēļ, ka daudzas dalību valsts ļoti nopietni izturas pret sadarbību ar Ķīnu uzņēmē darbības jomā. Vai esat iepazinušies ar jaunākiem statistikas datiem? Ja nē, nu tad minēšu dažus skaitļus. Nesen Ķīnā sākās suņu gads. Tas nozīmē, ka cilvēki uh, ņem atvaļinājumu uz vienu nedēļu un daudzi dodas uh, turismu braucenos uz ārzemēm. Un šis skaits ir uh, salīdzināms ar uh, turismu, turistu skaitu, kas dodas uh, ceļojumos no Eiropas vesela gada garumā. Un uh, tā ir tikai uh, neliela daļa no Ķīnas uh, vidusšķiras, kas dodas pavadīt atvainājumu Eiropā. Mums jādomā, kā varam mainīt šo situāciju. Mums šeit, šajā telpā, šajā uh, darba grupā ir jādomā par uh, masu turismu. Nu, piemēram, um, Barcelonas, uh, Venēcijas iedzīvotāji vai vēlētos uzņemt sešreiz vairāk Ķīnas turistu augustā, kad ir uh, uh turismu, uh, turistu maksimālais pieplūdums. Nu, protams, kā atbilde būtu nē, mēs vienkārši nespējam vairāk cilvēku uzņemt, un tādēļ Eiropas parlamentām, visām Eiropas institūcijām jāsāk domāt par to, kā mēs no Briseles uh, Eiropas līmenī varam sasniegt uh, Uh, vietējos turisma operators un lai nodrošinātu, ka viņi arī gūsta uh, kādu labumu no šī Ķīnas turisma. Teiksim, jādomā par sezonalitāti, jādomā par to, kā varam uzņemt uh, lielāku skaitu turistu no Ķīnas. Varbūt visiem arī nevajadzētu braukt šurpa maksimuma laikā vai tad, kad ir tradicionālā turisma sezona. Būtu viņi vairāk jāizkliedē gan telpā, gan laikā. Esmu eh, daudz laika pavadījis Ķīnā, dodos eh, tur praktiski reizi mēnesī. Daudzi svarīgi turisma gala mērķi Ķīnā nemaz nav pazīstami. Mums ir jāinformē par viņu ir patiesībā tikai 8 līdz 10 uh, iecienītie galamērķi, kas visiem ir zināmi. Nu, tādēļ arī nevaram, uh, teiksim, mēs nevaram arī sagaidīt, lai Spānijas vai Itālijas varas iestādes vai attiecīgās turisma struktūras rosinātu viņus doties uz Prāgu, Budapeštu, Somiju. Uh, nu, viņi nevar šīs valstis reklamēt vietējās varas iestādes, protams, pirmkārt domā par savām vietējām interesēm. Tādēļ mums būtu jāsāk domāt Eiropas līmenī par to, kā organizēt dažādas reklāmas kampaņas. Mums ir nepieciešama visaptveroša Eiropas turisma stratēģija, iekļaujot visus 12 gada mēnešus un visus Eiropas reģionus šai stratēģijai un jācenšas uh, panākt uh, viendabīgāku gan geogrāfisko uh, sadalījumu, gan arī sadalījumu uh, gada garumā. Un tieši par to mums būtu jāsāk domāt šeit Eiropas parlamentā, bet es negribu uh, vairāk uh, tērēt tik daudz laika un atņemt uh, citiem iespējas izteikties. Tādēļ es aicinu jūs visus, un es jau izsūtīju arī rakstisku ielūgumu, tātad rīt notiks uh, plaša konference, kas ir ļoti svarīgs pasākums ES Ķīnas turisma gadu ietvaros šeit Eiropas parlamentā. To at, atklās uh, Eh, parlamenta priekšsēdētājs Tajānī un tiks, eh, tajā piedalīsies ļoti eh, ietekmīgi Ķīnas pārstāvi, Ķīnas turisma pārstāvi, būs arī Eiropas institūcija pārstāvi, un ja piedalīsieties šai pasākumā, tad uzzināsiet vēl daudz ko vairāk. Tagad kā priekšsēdētājs es gribētu teikt, ka tagad eh, mums eh, pie šā jautājuma būs vēl jāatgriežas turisma gada noslēgumā. Mums būs jādomā par to, kā uh, to reproducēt uh, vēlāk, un es ierosinātu organizēt arī ES uh, Indijas turisma gadu. Mums ir jādomā par to, kā uzņemt Ķīnas turistus Eiropā, bet tas jau nav vienvirziena ceļš. Mums tāpat jārunā par to, kā varam daudz vairāk uzzināt par Ķīnu, Ķīnas kultūru un kā arvien vairāk Eiropiešu varētu doties turismu braucienos uz Ķīnu. Un jāpanāk līdzsvarot satīcības. Tagad Vande Kampa kungs. Vai jums kādi ieteikumi, lūdzu? Priekšsēdētāji, jā, es pateicos par uh, jūsu entuziasmu, es tam piekrītu. Uh, attiecības turisma jomā starp Eiropas Savienību un Ķīnu ir izcīlas, un es gribu pateikties Peltam Akikungam par uh, viņa uzstāšanos. Eh, kolēģi jau eh, uzdeva jautājumu par vīzu jautājumu. Es arī gribētu uzzināt vairāk par vīzu situāciju. Vai te viss ir tik vienkārši, vai ir viegli saņemt vīzu, un kā situācija ietekmēs Brexits, vai tad būs atsevišķa eh, procedūra ķīniešiem pēc Brexit, vai pietiek mums viesnīcu uh, vai ir pietiekami daudz gidu, kuri prastu arī ķīnu valodu, vai ir atbilstoša pārtika pieejama. Tad viss tādi praktiski jautājumi vēlētos par tie saņemt vairāk informācijas. Ķīnas vidusšķira šeit ir runa par 700 60 miljoniem cilvēku. Nu, ja viņi visi ieradīsies vienlaikus, nu, mums nebūs iespējas viņus uzņemt. Es strādāju uh, Eiropas parlamentā delegācijā sadarbībā ar Ķīnu, un mums ir uh, nu, pamat uh, svarīgs, svarīgs vārds savstarpējums, bet Ķīnas valdība to tā īsti neizprot vai to interpretē atšķirīgi nekā mēs šeit Eiropā. Un tādēļ es gribētu jautāt Peltamākī kungam, vai mēs kā Eiropieši, Eiropas uzņēmumi saņemam tādas pašas iespējas nosūtīt, teiksim, mūsu pensionārus turismu braucienās uz Pekīnu, Šjānu, nodrošinot tulkus, tādu pašu infrastruktūru, atbilstošu pārtiku viņiem nodrošinot un tā tālāk. Es gribētu zināt, vai šāds savstarpējums vai šāda savstarpējība ir nodrošināta arī turisma nozare. Es arī vēlētos varbūt nopelnīt nedaudz naudas kā gids Ķīnā. De Grande Paskals. Paldies, priekšsēdētāji. Vandi Kampkungs, jāsaka, zināmā mērā aizteicās man priekšā un pateica to, ko es vēlējos teikt. Un viņam pilnīgi taisnība, uh, kad viņš runā par šo uh, apusējību. Jā, reāli politikai ir uh, jābūt priekšplānā, un daži um, dienvidu amerikāņi, kas ir um, lūguši atbalstu no Ķīnas vai ASV, to ir saņēmuši uh, ASV, bet uh, jāsaka, jāsaprot arī, ka šīs attiecības, šīs ekonomiskās attiecības ir ārkārtīgi svarīgas, bet uh, ar to vien nepietiek. Mēs, piemēram, redzam, ka ir cilvēki, kas ierodas uz Madrīti un izmanto uh, uh, luksus pakalpojums. Uh, Es domāju, ka mums ir jādod vēstījums arī ķīniešiem. Jo mums ir jādod signāls par uh, cerību. Un, piemēram, um, Olimpisko spēļu gadījumā mēs redzam, cik daudz žurnālisti seko eh, šiem notikumiem. Uh, un, un cik daudz šī informācija eh, tiek nodot tālāk visā pasaulē. Jā, jāņem vērā reālā situācija. Ķīna bloķē arī internetu, tā tas bija komunistu partijas kongresa laika. Uh, un kādēļ mēs visu atvieglojam. Mēs esam atvērti pārējai pasaulē, mēs uzņemam visus tos, kas uh, legāli ierodas uh, savu interesu vadīti, bet ko tad Ķīna piedāvā Eiropai? Eiropiešiem visi jau nedosies turp un nevarēs arī doties turp, kur vēlas Ķīnā. Uh, ir jābūt, protams, labām, draudzīgām attiecībām, bet mums viņiem ir jāpasaka skaidri, ka arī Eiropiešiem sociāli-ekonomiskā ziņā ir jāspēj darboties Ķīnā un jāspēj arī ceļot pa Ķīnu, jo pretējā gadījumā radīsies problēmas. Mums nevajadzētu baidīties no šī vārda apusējība. Mēs, Eiropieši, to vēlamies un uh, vēlamies, uh, lai tā tas būtu arī Ķīnā, lai cilvēki varētu tur doties neatkarīgi no tā, cik uh, liela uh, nauda viņiem glabājas bankas kontā vai kādas kredītkartes, un vēlamies, lai attīstīto starptautiskā tirzniecība, bet mēs vēlamies vē, uh, godīgas attiecības, nevis ciniskas attiecības, un mums ir jādomā par apusējumu un simbiozi. Lielas paldies! Jāsaka, nebija arī e, vienkāršāk ierasties ASV nekā Ķīnā, tātad nav, problēma nav tikai ar Ķīnu, tā nav tikai Ķīnas īpašā situācija. Tas, protams, ir ļoti nozīmīgs jautājums. Vai ir vēl kādi jautājumi, komentāri? Tad aicināšu Tomeki kungu atbildēt. Thank you, Mr. Chair, and uh, very briefly, I think a couple of points. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es atbildēšu uz dažiem jautājumiem. Vispirms Klaudijas Matēro jautājums. Es centos uh, apkopot, kādu veidu pasākumu mums ir, un, protams, ka tie ir ļoti uh, daudz un dažādi, ja mēs runājam arī par ilgspējīgu turismu. Cenšos uh, to izprast plaši un uh, cenšos pievērst uzmanību arī uh, reģionāliem sadalījumam, tātad no kuriem reģioniem šie turisti ierodas, lai uh, pozitīvais efekts būtu pēc iespējas lielāks un lai mēs uh, negatīvo es, uh, efektu iespējami samazinātu. Tālāk Vande Kampkunga jautājums par uh, vīzu atvieglojumiem, vīzu režīmu atvieglojumiem. Un mums šis priekšlikums jau bija uh, no 2014. gada. Šobrīd mēs gatavojam jaunu priekšlikumu. Mums ir jāsaprot, kāds ir mūsu ambīcija līmenis, un es ceru, ka mēs eh, sagatavosim to līdz martam, tātad komisijas priekšlikumu, un, protams, ka norit arī divpusējas sarunas starp Eiropas Savienību un Ķīnu, un, godīgi sakot, Es domāju, ka mums nav e, cerību uz ātru risinājumu. Mēs cenšamies uh, vest nopietnas sarunas uh, un pēc iespējas risināt to divpusēji. Tālāk jautājumi par. To, ko priekšsēdētājs uh, skaidroja, ka šis gads ir uh, labs sākums, bet ja mēs tik tiešām vēlamies sasniegt rezultātu, kas būtu pastāvīgs un ilgstošs, mums ir jācenšas eh, rast eh, labu pamatu turpmākai sadarbībai. Un es domāju, ka jo īpaši ekonomiskajiem uh, operatoriem vajadzētu um, rast kādu iegumu, tāpēc uh, ir jādomā par šo apusējību. Mēs cenšamies to panākt, lai abi tirgi būtu uh, labi pieejami operatoriem no abām pusēm, lai tas eh, ļautu attīstīt turismu pēc iespējas ilgspējīgākā veidā. Tālāk par reklāmas kampaņām. Šis um, Eiropas Savienības Ķīnas turisma uh, gads um, tam ir ļoti nozīmīgs, bet vienlaiks tas tā ir arī uh, tāda kā testēšana kas ļauj uh, arī dalībvalstīm saprast, kāda ir pievienotā vērtība, ja mēs ko darām uh, Eiropas Savienības līmenī, nevis dalībvalstu līmenī. Un mēs izveidojam tādus kā, sagatavojam tādus kā mērķus un skatīsimies, vai mums izdosies tos panākt. Un es domāju, ka tas ļaus saprast, vai nākotnē mums uh, būs iespēja organizēt līdzīgas aktivitātes, piemēram, Indiju. Uh, kā jau tas izskanēja. Un tālāk arī jautājums par to, kāda ir infrastruktūra. Es domāju, arī tas ir ļoti labs jautājums. Šobrīd ir mazīgs pieprasījums um, pēc uh, iespējas apmeklēt Santa Klausu uh, labzemē. Un eh, te es runāju par gadījumu, ko es ļoti labi eh, pārzinu, tāpēc ir jādomā, protams, kā varētu uzņemt ļoti daudz eh, ķīnas turistu. Bet kopumā var teikt, ka mēs esam ļoti optimistiski noskaņoti. Es domāju, ka tagad mēs varam spērt nopietnus soļus pareizajā virzienā un uh, Šie mērķu, e, mērķi, kurus es minēju, manuprāt, ir sasniedzami, bet, kā jau es teicu, tas ir tikai sākums ļoti garam ceļam, un tas ir saistīts ar ilgspēju piekļuvu tirgiem. Un tie, protams, ir jautājumi, kas ir vietā, un es esmu gatavs tiem nopietni pievērsties. Paldies! Thank you so much, Mr. Petumaki. Paldies Betameki kungam, cienījamie kolēģi, kā jau es minēju. Šeit zālē ir Eiropas turisma asociācijas pārstāvji, bet vēlos tāpat norādīt, ka te ir arī kolēģi no Ķīnas, Gonģio Fanga kungs, kas ir Ķīnas uh, lielākā, lielākās turisma universitātes pārstāvis. Pēdējās stundas laikā mēs runājam par to, kā mēs varētu atbalstīt sadarbību starp uh, Eiropas turismu rūpni rūpniecību un Ķīnas turismu rūpniecību. Tieši domājot par kompetencēm un kā mēs varētu atbalstīt uh, Ķīnas turismu, um, piemēram, uh, šo te universitāti un koledžu sistēmu. Tāpēc es vēlējos pieminēt, ka uh, Šeit ir viesi no Ķīnas. Nākamais punkts. Ir 2017. Eh, gada rezultāti turismu jomā. Te uzstāsies četri runātāji. Un šobrīd mēs uh, gaidām ģenerāla sekretāru uh, Trisvili kungu, kas ir ceļā un ieradīsies pēc 20 minūtēm, bet starplaikā es vēlētos dot vārdu Bišofkungam, Eirostat pārstāvim un Es ceru, ka mēs dzirdēsim labas ziņas par 2017. gada statistikas datiem turismu jomā Eiropas Savienībā. Lūdzu, vārds jums. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka var izteikties diezgan īsi, jo informatīvais dokuments jūsu komitejai tika nosūtīts, tas ir ticis izplatīts pirms šīs sanāksmes, tāpēc es aprobežošos tikai ar dažiem punktiem šajā informatīvajā dokumentā, kas sasaucas ar preses relīzi, kuru Eurostat izplatīja par jaunākajiem statistikas datiem par naktsmītnēm. Uh, turistiem. Tātad runa ir par datiem pagājušajām gadām, un šie uh, statistikas dati, to es varu teikt uh, ievadvārdos, uh, šo statistikas datus sagatavojuši dalībās, balstoties uz Eiropas parlamentu un padomas uh, regulu, kas tika pieņemta 2011. gadā. Tātad Rezultāti, ko mēs redzam mm, naktsmītnes 2017. gadā, sk, uh, pavadīto nakšu skaits ir palielinājies 3,8 miljārdi nakšu, un tas nozīmē pieaugumu par 5,2% 2017. gadā, ja salīdzinām to ar iepriekšējo gadu. Kopš 2009. gada mēs esam konstatējuši ievērumu pieaugumu šajā jomā. Tas pierāda, ka turismas tik tiešām ir nozara, kurai vērojams pieaugums. Lielākais skaits bija Latvijā Slovenijā un Horvātijā, kur uh, šis skaitlis ir palielinājies par vairāk nekā 10%. Tātad visur uh, šis skaits ir palielinājies, izņemot uh, Luksemburgu. Spānija ir bijusi tā, kurā visvairāk turistu ieradās pagājušajā gadā. Aiz tās seko Francija un Itālija. Tālāk. Daži komentāri par to, kā tas pozitīvi iemeks, ietekmē maksājumu bilanci. Kopš 2008. gada ievērojami e, palielinājies to turistu skaits, kuri ir ieradušies no valstīm ārpus Eiropas Savienības, un šī tendence e, tika apstiprināta arī pagājušajā e, gadā, tātad 2017. gada pirmajā ceturksnī jau īpaši. Un visbeidzot daži vārdi par nodarbinātību turismu nozarē. Turisma nozare ir ārkārtīgi nozīmīga vieta dalību valstu ekonomikā. Potenciāli tas ir um, milzīgs darba vietu resurs. Un pagājušajā gadā te skaitļi ir ievērojami palielinājušies. Proti par 17% eh, palielinājās šajā jomā nodarbināto eh, skaits salīdzinot ar 2008. gadu. Bet tiesa arī turisma nozarē eh, tiek nodarbināts ļoti daudz Maskavā cēlu darbinieku. Tātad tas būtu pavisam īsts pārskats pār statistikas datiem turisma Naksmiņuma, un, protams, ka dati ir pieejami arī Eirostat mājaslapā, un pakāpeniski turpmāko mēnešu laikā mēs saņemsim vairāk precīzāku datu par to, eh, kāda ir bijusi situācija eh, dažādos reģionos, un būs arī eh, dati, kas būs pieejami grafikas formā, tātad Eirostat mājaslapā. Tāpēc aicinu jūs iepazīties ar šiem datiem, Eurostat mājaslapu un eh, datu bāzi par turismu aktivitātēm pagājušajā gadā. Paldies! Thank you so much, Mr. Bischoff, and uh, I will give back. Un tagad došu vārdu Petamekī kungam, kas uzstāsies DG Graus vārdā. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs raugāmies uz uh, turisma aktivitātēm Eiropas Savienībā, kāda ir rezultāta un kādas ir prioritātes nākotnē, es domāju, ka Eirostāta statistikas dati pavisam skaidri parāda, cik uh, ļoti uh, turisma uh, sektorā uh, aktivitātes ir bijušas augstas. Uh, salīdzinot arī 2007. un 2008. gadu, ja mēs paraugamies uz eh, statistikas datiem, tas eh, pierāda, ka eh, šī nozara ir viena no lielākajām un nozīmīgākajām uh, Eiropas Savienībā. Ja paraugamies uz jaunākiem datiem, tad vērojam ļoti nopietna izaugsme pagājušajā gadā. Eiropā tika uzņemti uh, gandrīz 5 eh, miljoni turistu. Tas ir ievērojams pieaugums. Tas, protams, neko nemaina tajā, ka mēs saskaramies ar daudzām uh, problēmām arī šajā jomā. Tāpēc, es, tāpēc es vēlētos uzsvērt, ka mums ir jācenšas veicināt inovācijas un uh, viedās, uh, viedie, um, uh, viedās investīcijas Eiropas Savienībā. Jāsaprot arī, ka mēs konkurējam pasaules mērogā, un es domāju, ka mēs varam vēl uh, palielināt uh, turistu pieplūdu, mums ir jāraugās uh, Āzijas virzienā un jādomā par to, kā mēs varētu iegūt jaunus tirgus. Svarīgi ir diversitāte, kvalitā, dažādība kvalitāte un ilgtspēja. Un mums ir jādomā par kādu veidu aktivitātēm mēs domājam, kāda atbalsta pasākumi ir nepieciešami, ko komisija par to domā. Es domāju, ka jebkurā nozarē mums ir nepieciešams pēc iespējas labākais ietvers biznesa īstenošanai, un tas, protams, nozīmē noregulējumu, bet mums ir jādomā arī par to, kā mēs varam veidot dažādas partnerības, kādus finansējuma instrumentus mēs varam izmantot, lai panāktu nepieciešamu attīstību. Mēs sagaidām vieto um, um popularizēšanas um, attīstības platforma, tā jau ir sākus darboties zinām laiku. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, lai saprastu, kā iesaistīt reģionālos vietējos operators un arī uzņēmējus šajā līmenī. Un mums ir jātīsta investīcija projekti, kas uh, apkopo gan Eiropas Savienības finanšu līdzekļus, gan privat, privātās investīcijas. Tātad ir nepieciešams gan privātās subsīdijas, gan, privātās, uh, gan uh, publiskās subsīdijas, gan privātās investīcijas. Tāpat kā citos sektoros mums ir uh, jānodrošina, lai strādājošiem būtu nepieciešamās kompetences un prasmes. Un uh, ir jādomā par to, kā mēs varētu izmantot Eiropas līmeņa instrumentus, uh, proti Erasmus, plus, Kosme un citus līdzekļus. Viens no svarīgākiem aspektiem ir eh, bijis jauno prasmju darba kārtība un kā mēs varētu izmantot arī sociālos fondus. un turisma eh, sadarbības platforma Erasmus Plus platformu. Tajā mēs identificējam tās vajadzības, kādas ir nozarei, un sagatavojam darbības plānu, kas tālāk tiek īstenots reģionālā un nacionālā līmenī. Mēs strādājam arī pie tā, lai būtu labāka izpratne par turisma uh, jomā uh, izveidotajām darba vietām, un mēs cenšamies piesaistīt arī jaunus cilvēkus, talantīgus cilvēkus, un es domāju, ka pagājušajā nedēļā, kad mm, mēs organizējām e, šīs te rūpniecības dienas, mēs runājam par to, cik svarīgs ir prasmes, pra, prasme atjaunināšana, un tas sasaucas ar vēl kādu jautājumu, kas ir svarīgs, proti digitalizācija un jauno tehnoloģiju izmantošana daudzos gadījumos eh, tas ievieš ievērojams izmaiņas eh, tirgū. Tālāk vienotā tirgus stratēģija un dažādi kapacitātes veicināšanas pasākumi. Mēs izmen, izmantojam arī webinārus par e-managementu eh, un citām jomām. Mēs aktīvi atjauninam arī tādu kā turismu biznesa portālu. Organizējam arī dažādus biznesa seminārus, un es domāju, ka tas ir viens no svarīgākajiem pamatiem mūsu politiskajai pieejai. Tāpat arī sadarbības ekonomika ir jauns fenomens, kas ļauj dalībvalstīm apmainīties ar labās prakses piemēriem, lai saprastu, kā um, šādi jauni biznesa modeļi ir piemērojami vajadzībām. un nu, kā tas sasauc ar tradicionālajām turisma aktivitātēm, lai nodrošinātu vienādus spēles noteikumus visiem. Un, protams, mēs nevēlamies padarīt dzīvi pilsoņiem sarežģītāku. Vēlamies, lai turisms tiktu īstenots atbildīgi un ilgspējīgi, tāpēc attiecīgi ir jārīkojas arī operatoriem tirgū. Mēs atbalstam dalībvalstu centienus un arī trešo valstu centienus, un kā jau es teicu, šis te Eiropas Savienības un Ķīnas turismu gads uh, ir mm, viens no uh, labākajiem piemēriem, kas liecina par to, ka mēs tagad uh, saprotam, ka ir pilnīgi izpratni, ko ir iespējams panākt ar šādu te sadarbību visas Eiropas Savienības līmenī. Protams, ir arī kultūras diplomātija, kas ir ļoti svarīga, lai saprastu, ko Eiropas Savienība var panākt. Un es domāju, ka vairāk arī eh, detalizētāk eh, nerunāšu par šo Eiropas Savienības un Ķīnas gadu, par ko jau mēs diskutējām pirms brīža, bet tas parāda, ka mēs vēlamies attīstīt šādu dialogu eh, tieši konkrēti cilvēku starpā veicināt arī investīciju iespējas, gan uh, Eh, operatoriem Eiropas Savienības, gan arī Ķīnas tirgu apusēji. Un, protams, arī mēs vēlamies veicināt ilgspēju vienlaikus dažādojot savu turismu piedāvājumu. Jūs zinat, ka ir šis ēden konkurss, kas tiek organizēts kopš 2009. gada, un uh, ar to mēs cenšamies atzīt ilgspējīgi turismu centienus, um, um, attiecīgi apbalvojot kādu um, turismu galamērķi. Katrs ēdienu konkurss ir veltīts citai tēmai. Šogad tas ir pasaules kultūras mantojuma uh, vietas, jeb galamērķi. Vēlos runāt visbeidzot par kopīgo eh, sadarbības platformu, kuru īstenojam. Kā jau teicu, mēs to testējam tagad Ķīnā, bet esam pārliecināti, ka publiskās privātās partnerības eh, piemēri šāds transnacionālās un transreģionālās eh, satarbības jomā varētu tikt izmantot arī tālāk. Vēl viena prioritāte ir Eiropas viedais turisms. Runa ir par priekšlikumu, ar kur nāca klajā arī Eiropas parlaments pagājušajā gadā. Priekšsēdētājs to noteikti lieliski atceras. Ar šādiem pasākumiem mēs apbalvosim uh, Eiropas pilsētas, uh, kuras īsteno īpašs centienus. Raudzīsimies uz dažādiem aspektiem, kā piekļuva, ilgtspēja, digitālo instrumentu izmantošana un tā tālāk un tā joprojām. Mēs izveidosim arī labās prakses, eh, piemēru, ietvaru. Un līdz eh, marta beigām mēs eh, grasāmies ieviest mājaslapu, lai aicinātu jaunās pilsētas pievienoties, lai tās kļūtu par viedā turismu galvaspilsētām. pilsētām. Mēs ceram uz Eiropas parlamentu kā mūsu partneri šajā jomā, jo Eiropas parlaments arī piedalīsies uh, žūrijā. Attiecīgās balvas tiks pasniegts novembrī. Vēl daži punkti. Uh, European Year of Cultural Heritage, and this represents the Tas viss dod lielu iespēju turismu un kultūras attīstībai un ļauj mums uh, realizēt iniciatīvas un pasākums, kas ir saistīti um, ar kultūru un vēsturi un uh, kultūras uh, turismam uh, ļauj iespēju attīstīties inovatīvā veidā. Un atkal ar Eiropas parlamentu mēs uh, sadarbojamies uh, arī UNESCO ietvaros, lai realizētu projekts, kas uzsver mūsu kultūras mantojumu, vēsturisko mantojumu, ko mēs varam piedāvāt turistiem. Un kosme ietvaros nu, tiek realizēta projekta, kas ir saistīta ar kultūras, turismu un turismu, kas iesaist radošās nozars. Un jūs zināt, ka pagājuši gadu komisija prezentēja uh, jaunu uh, sistēmu ETIAS, uh, lai varētu reģistrēties iebraukšanai ES un veicinātu bezvīzu ceļošanas iespējas vienotajā uh, bezvīzu telpā. Un mēs redzam daudz iespēju turismu sektorā, un es domāju, ka tas uh, neapšaubām palīdzēs attīstīties turismu industrijā, un Eurostat eh, skaitļi arī eh, liecina par to, ka mēs nebūtu neesam izspēluši, izsmēluši turisma eh, sektora potenciālu, un mums ir jāpārliecinās, ka mēs patiešām um, cenšamies stimulēt noteikti veida aktivitātes, kuras mūsuprāt palīdz attīstīties turisma uh, at, nozarei, pakalpojumu sniedzējiem, un tas mums palīdz attīstīt jaunu, ilgspējīgu, inovatīvu tū, turismu, kas sniedz neierobežots iespējas. Liels paldies! Un nākamā prezentācija no uh, Mist no Eduardo Santandera kunga, kas pārstāvā Eiropas eh, ceļojumu komiteju. Jums ir arī attiecīgi slaidi, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, cienējamie parlamenta deputāti. Pelta Mākī kungs un kolēģis no DG Graus. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Es vēlos eh, turpināt nedaudz ar datu prezentāciju, papildinot to, kas izskanēja no Eurostata puses, un pastāstīt par to, kas notika 2017. gadā, interpretējot šos datus. Labās ziņas Eiropas Savienība joprojām ir viena no e, vis e, populārākajiem turismu galmērķiem pasaulē. E, turismu sektorā tā, tas pieredzēja ilgspējīgu aktīstību un joprojām m, mm, vairāk nekā 50 eh, procentus no visu turismu tirgu pasaulē aizņem Eiropas Savienības turisms. Un eh, šis eh, skaitlis raksturojas ar 8,4% pieaugumu salīdzinot ar 2016. gadu. Un jau 8. gadu pēc gadu pēc kārtas eh, mēs joprojām esam vadošais gala mērķis pasaulē. Un uh, to raksturoja uh, izaugsme visos tirgos, gan uh, tā, tā, tā lielo attālumu tirgus, gan iekšējais Eiropas turisma tirgus. Un uh, Eh, drošības apsvērumu Beļģijā, Francijā un citviet arī ietekmēja situāciju gan pašmāja, gan uh, aizrobežu tirgos. Izaugsme tika atzīmēta praktiski visos uzraudzītajos gana mērķos un vairāk kā puse no tiem mm, pieauga uh, pat par desmit un vairāk procentiem rietum um, Eiropā pēc uh, plūsmu eh, samazināšanās eh, tās atkal pieauga. Austrum Eiropā ir vērtojama vislielākā un ātrākā izaugsme katru gadu jau kopš 2012. gada. Austrum Eiropas popularitāte kā galamērķim pieauga ar vien vairāk. Bet ļoti Eh, liels uzvarētājs ir eh, vidusjūras dienvidu daļa Eiropas Savienībā - Malta, Slovenija, Kipra un arī dzen Spānija. Eh, mēs runājam par turisma gadu starp es un Ķīnu. Es gribēju pasvītrot, ka uh, tālie uh, tirgi, turisma avotu tirgi ir ļoti svarīgi. 2016. gadā tos ierobežoja drošības apsvērumi. Tādi uh, tirgi kā Ķīna, uh, Dienvidu Austrumāzija, Latiņa Amerika, drošības apsvērumi tos ietekmēja ļoti lielā mērā. Un tas ietekmēja arī pieprasījumu pēc ceļojuma pakalpojumiem un līdz ar to 2017. gadā eh, bija vērojams ievērojams turismu plūsmas pieaugums. Turistu plūsmas eh, no Krievijas arī turpina pieaug eh, pēc krietnā pavaināšanās perioda. Iepriekšējos gados bija vērams kritums, tagad ir atkal redzams pieaugums. Krievi ir atpakaļ. 14, vairāk kā pie, eh, gandrīz 15 miljoni krievu turistu ir apmeklējuši Eiropu, kas ir 7% pieaugums salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Eh, tālāk eh, pāri Atlantijas okeānam mēs gūstam labumu no valūtas kursa un izdevīgajām lidojumu cenām. Un ASV e, turistiem mēs esam viss e, kārotākais gala mērķis. Un joprojām e, tā tad ceļojuma gala mērķis e, no e, tālākiem galamērķiem ir tieši ASV. Attiecību uzlabošanās starp ASV un e, starp ES un Ķīnu, tas ir uzlabojis arī e, savienojumību. Uh, un tātad e, pārvietošanās iespējas starp ES un Ķīnu, un e, šajos gados tiešām pieauga arī ceļotāju skaits abos virzienos. Apmēram 12 miljonu pagājušajā gadā mēs uzņēmām ķīniešu turistus kas ir pieaugums par 16%. Jā, potenciāls ir, ir, vai tas ir ilgspējīgs potenciāls, nu, tas ir jautājums. ES e, Ķīnas turismu gads, protams, varētu būt viens no risinājumiem. Indija, lai gan šobrīd tas ir mazs e, tirgus, tas var paplašināties, jo cilvēku labklājība pieaug šajā valstī. 2,6 miljoni pagājušā gada apmeklē Eiropu, tā kā Indija kļūs e, par svarīgu avotu tirgu tuvākajos gados. Nu un jautājums arī par promociju un investīcijām. Visumā eh, ceļotāju skaits eh, un intensitāte pieaug, un ekonomiskie stimuli joprojām ir atbalstoši. Un eh, jautājums, vai tas palīdzēs tik galā ar pieaugušām izmaksām nākotnēm. Tendence prognoze ir joprojām pozitīva, prognoze ir 4% pieaugums, tā kā cerams, ka mēs to arī piedzīvosim. Un lai varētu nodrošināt to, ka mēs saglabājam savu līderu lomu, kā uh, populārākais gala mērķis, ir jānodrošina atbilstoši uh, mērķi, saskaņojot uh, potenciālo avotu tirgu uh, turistu intereses. Lai nospinātu noturību, eh, ir svarīgi cieši sadarboties savā starpā starp dažādiem eh, galamērķiem un jāveido projektīvu sadarbību attīstot turismu ilgtermiņā. Ir jāspēj reorientēt eh, nacionālā politika, lai nodrošinātu ilgtermiņa ilgspējīgu attīstību un kļūtu par katalizatoru uh, eh, darbietu radīšanai Eiropā. Satarbība šeit ir ļoti svarīga. Mēs Brislē radījām īpašu iniciatīvu darba vietu skaita pieaugumam un kopā mēs esam spēcīgāki, un turisms ir svarīgs, un tuvākajā laikā tāds arī paliks. Cerams, ka tas sniedz jums noteikti ieskatu tajā, kur tad mēs dodamies salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Paldies, Eduardo! Un... Salīdzinot ar uh, trim iepriekšējām prezentācijām, tātad komis, Eiropas komisijas, Eiropas turismu komisijas uh, prezentācijām, vai jums pašiem ir jautājumi, jo pēc tam uh, ieradīsies Pasaules turisma organizācijas ģenerālsekretārs. Eh, viņš ieradīsies pēc dažām minūtēm un eh, ir iespēja uzdot jautājumus. Tagad vispirms eh, vārds vinā, Vimam Vande Kampam, vai jums ir jautājumi par šīm prezentācijām, pēc tam Līdz de Grandes Paskalas gaidot uh, ģenerālsekretāru. priekšsēdētāji, es vispirms vēlētos uh, uzslavēt Eirostatu. Es konstatēju, ka viņu sagatavotās tabulas tiešām bija ļoti interesantas un ļoti skaidri saprotamas. Man ir šāds jautājums. Jā, Santander kungam gribētu jautāt. Jūs jau gan daļēji atbildējāt uz šo jautājumu jautājumu. Tādēļ es tad drīzāk vērsīšos pret Francijas un Bēģijas turisma organizāciju pārstāvjiem, salīdzinot ar uh, līmeni pirms teroristu uzbrukumiem, vai tas ir sasniegts vai nē. Tāpat jūs norādījāt ka turisma nozare ir daudz uh, darba vietu radīts uh, nu, ne tik kvalificētiem uh, darbiniekiem, bet ar um, zemāku izglītības līmeni, un tas ir ļoti būtiski. Gribēju jautāt Santander kungam, vai Eiropas komisija dara pietiekami daudz turismu politikas jomā. Mēs vēlamies godīgu atbildi saņemt. But, uh, that... Jā, vispirms uh, Paskal kungam vārds. Jā, paldies divas lietas. Pirmkārt, kā koordinators Vande Kampa kungs, eh, es arī gribēju atsaukties eh, uz vienu no izteikumiem. Jūs eh, runājāt par nu, sliktas kvalitātes darba vietām, ka tas ir tāds uh, teiksim, darbs uz nenoteiktu laiku, kafēnīcās, restorānos. Spānijā mēs pārsniedzam visus rekordus turismu jomā pasaules līmenī, bet ir gan uzplūdi, gan atplūdi, un līdz ar to šīs darba vietas nav stabilas. Tādēļ rodas jautājums. Es to uzdodu Santander kungam. Tātad, kā esam uh, paredzējuši cīnīties pret uh, sezonas raksturu šai nozarē. Vai tas ir iespējams uh, rast uh, līdzekļus, lai mazinātu sezonalitāti un lai šīs, eh, teiksim, tās kļūtu par stabilām darba vietām, varbūt vajadzētu attīstīt sociālo turismu vai ko citu. Tā tad ir jādomā par dažādiem instrumentiem, lai uh, novērstu nodarbinātības sezonālo raksturu. Nākamais jautājums sadarbības ekonomika, par ko mēs runājam. Arī tā ietekmē turismu. Piemēram, Barcelona uzņēma ļoti daudzus turistus, bet veidojas arī tāda kā turisma fobija, jo tiek uh, Uh, nelegāli iznomāti dzīvokļi turistiem, cieši uh, līdz ar to viesnīcas un uh, šādas krāpniecības dēļ netiek nodrošināti nodokļu ieņēmumi. Un tādēļ nodokļu maksātāji uzņēmumi, kas tiešām maksā visus nodokļus, visus maksājumus, sūdzas par to, ka ir tādi, kuri uh, iedzīvojas neko nemaksājot. Un uh, tādēļ ir tātad arī tādas iezīmes turismā, uh, ko nevajadzētu atbalstīt. Mm, nedrīkstētu pieļaut negodīgu konkurenci turismu jomā. Un uzņēmumiem, kuri maksā nodokļus, būtu jāspēj uh, palikt konkurēt spējīgiem. Es, protams, nesaukšu neko konkrēti vārdā, bet nu, šādas parādības mēs konstatējam un tās būtu jāņem vērā. Klaudijam un tev, Agilā. Paldies, es zinu, ka mums ir maz laika, bet tomēr es gribētu vēl uzdot vienu papildu jautājumu. Kādi konkrēti pasākumi paredzēti šajā gadā? kā ir iecerēts pārdalīt vai, teiksim, sadalīt šo reklāmas kampaņu, kā atbalstīt mazāk pazīstamus turisma galamērķus un kādus konkrētus risinājumus jūs ierosināsiet. Tālāk arī uh, tik tika runāts par internetu platformām, kur varētu iegūt informāciju par turismu starp Ķīnu un ES un, uh, lai tā veicinātu šo turismu. Tagad Gilevans. Paldies par šīm prezentācijām. Bija interesanti iepazīties ar statistikas datiem un arī konstatēt konkrētu pozitīvu ietekmu uz nodarbinātību, ekonomiku un attīstības potenciālu saskatīt arī nākotnē. Jā, arī mums eh, tiešām jāattīsta turisma nozare, tā eh, pozitīvi ietekmēs ekonomiku. Bet runājot par šiem statistikas datiem, viens jautājums ir par pieejamību vai ir pieejami dati par to, kā uh, tiek nodrošināta pieejamība personām ar ierobežot mobilitāti ne tikai naktsmītnēs, viesnīcās, bet arī, teiksim, muzejos un uh, citos uh, ievērības cienīgos objektos, ko turisti vēlētos apmeklēt. Paldies! Un es arī kā deputāts vēlētos uzdot uh, jautājumu gan komisijai, gan Eduardo Santanderam, vai kāds komisijā, vai arī ETC vai to partneru vidū uh, domā par Brexita ietekmi. Jo, ja mēs pālūkojamies uz šo jautājumu, tad tiešām rodas jautājums, kas notiks pēc diviem, trim vai četriem gadiem, piemēram, turisma, es atvainojos, transporta jomā būs jūtama ietekme un droši vien arī tā tas būs turisma jomā. Mm. Un gribētu dzirdēt jūsu viedokli, profesionālo viedokli šajā jomā vai kādus komentārus un uh, Tagad dodu vārdu vispirms Pieram Višafam no Eiropas komisijas. Paldies priekšsēdētājiem un paldies par to, ka novērtējāt Eirostat sagatavotos datus. Vispirms par to, vai Beļģijā un Francijā mēs esam piedzīvojuši turisma nozares atveseļošanos pēc nesenajiem teroristu uzbrukumiem. Man atbilde būtu jā bet uh, man nav līdz datu, tāpēc es lūkšu jūs uh, paraudzīties uz precīzākiem skaitļiem, lai pārliecinātos, cik lielā mērā šī atvesaļošanās ir notikusi. Tālāk. Jautājums. Par statistiku attiecībā uz cilvēkiem ar ierobežotām eh, pārvietošanās iespējām, es eh, jau atkal varu teikt, ka manā rīcībā nav konkrētu precīzu datu, bet eh, tie noteikti ir pieejami, ja mēs paraudzīsimies uz dažādajiem datiem, teiksim, izmantot datus, kas ir apkopot citā jomā, es noteikti domāju, mēs varētu iegūt ļoti interesantus datus. Bet te jau atkal es piedāvātu sagatavot šos datus precīzāk. Un tad bija jautājumi, jeb komentāri par maskvalificēto darbu spēku un tā iespējams strādāt uh, šajā nozarē, bet te jāsaka, ka statistikas birojas nevar nākt klajā ar saviem komentāriem. Paldies! Paldies! komisijas pārstāvis. Vai komisija dara pietiekam daudz? Nu, eh, šo jautājumu atstāšu neatbildētu. Es domāju, ka to varbūt varēs pateikt novērotāji no malas. Tālāk par prasmēm concern uh, around, I think that not only in tourism. Uh... Jāsaka, uh, tas varbūt neatiec tikai uz turismu nozaru, bet uh, arī uz citām jomām, kurās mēs izmantojam mākslīgo inteliģenci, um, robotus un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka Um, jā, situācija darba tirgu mainās un pakāpojumu jomā noteikti ir vajadzīgi dažādi veidi pakāpojumi. Bet, kā jau minēju, iepriekš mēs strādājam pie šīs prasmi darba kārtības un cenšamies sagatavot plašu apkopojumu paraugoties arī uz dažādiem sektoriem atsevišķi. Protams, parādās jaunas tendences arī darba tirgū. Bet jādomā arī par um, sezonālo raksturu, kāds ir turismu jomā, kas arī ietekmē uh, prasme attīstību. Mēs raugāmies arī uz struktūrāliem aspektiem, lai saprastu, ko ir iespējams darīt, ja mēs vēlamies attīstīt prasmu kopumu. Lai rastu labākas eh, karjeras iespējas jauniem, talantīgiem cilvēkiem turisma jomā. Tātad strādājam pie eh, darba struktūra attīstības. Bet kopumā jāsaka, Katreiz, kad mēs runājam par sadarbības ekonomiku, ir jādomā arī par šiem aspektiem, jo tradicionālās biznesa struktūras mainās, un mums, politikas īstenotājiem, jeb ja regulātoram, ir jānodrošina tas, lai būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem, eh, kas darbojas tirgū. Tālāk par reģioniem un to, kā mēs izmantojam savu um, reklāmas platformu. Šobrīd strādājot pie Eiropas Savienības un Ķīnas turisma gada 2018, tā ir iespēja uh, sniegt uh, šīs platformas uh, piedāvātās iespējas un lai katrs to varētu izmantot nacionālā, reģionālā, vietējā līmenī. Un mēs ceram, ka tas tik tiešām darbojas un es domāju, ka jau ir zinām pierādījumi tam, ka tas notiek. Tālāk par Brexit. Mēs esam nopietni strādājuši, lai mūsu darba grupai būtu pieejami dažādi analītiskie dati un izvērtējums par to, kas notiks tālāk. Kāda būs nākamā saruna fāze un kādas būs mūsu attiecības nākotnē, tad, tad Eiropas Savienībai ar apvienoto karalisti. Un šobrīd mēs tikai vēl kartografējam, sagatavojam eh, tādu kā sarakstu un eh, saprot, cenšamies saprast, eh, kāds būs mūsu attiecības un kāds būs to mērķis, tad Eiropas Savienība un apvienotā karalista. Bet precīzāk es domāju, ka šobrīd es nevaru jums atbildēt, kāda ir situācija šajā jomā. Paldies tagad. Uh, Vārds Eduardo Santanderam, kas saņēma ļoti patīkamu jautājumu. Jā, paldies, Vanda Kampkungs. Es domāju, ka tas ir pretrunīgs jautājums. Pavisam atklāt vēlos teikt, ka turisma nodaļa uh, īsteno uh, milzīgu darbu saskaņā uh, ar attiecīgo pantu Lisabonas līgumā. Mēs darām tieši to, kas tur ir rakstīts un ar ļoti ierobežotiem līdzekļiem, un es varu tikai paust apbrīņu par to, kas tiek paveikts. Otrs jautājums varbūt ir par to, vai komisija kā tāda dara pietiekam daudz, un atbilde ir nē. Turisms ir 10% no Eiropas Savienības IKP. Uh, 25 miljonu darba vietu. Es domāju, ka mēs eh, nepievēršamies pienācīgi nopietni šai jomai. Un tieši par to šobrīd norit sarunas. Proti, ka ir nepieciešams lielākas investīcijas nākamajā likumdošanas posmā. Un mēs, kā iesaistītās puses, eh, bet ne tikai mēs, arī eh, asociācijas, kas darbojas Briselē, mēs vēlamies, lai turismas tik tiešām tiktu uh, uzskatīts par attiecīgu rūpniecības nozaru un lai par to tālāk tā arī tiktu domāts. Ne nu, tikai Eiropas parlamentā, bet arī citviet. Tālāk es turpināšu spāniski, lai atbildētu De Grandes kungam. Sezonālais raksturs. Jā, Eiropas Savienības un Ķīnas turismu gadām tas ir ļoti izšķirīgs aspekts, jo uh, Ķīnas turists neceļos eh, tajā brīdī, kad mums ir problēmas ar eh, turistu eh, uzņemšanas kapacitāti. Viņš, piemēram, ceļos februārī vai rudenī, un tā ir iespēja dažiem galamērķiem. Jūs, tāpat kā es, nākat no valsts, kur vasara ilgs no maija līdz novembrim, un, attiecīgi, um, viesnīcas gan kalnos, gan um, piekrastē var uzņemt ļoti daudz turistu, kas vēlas um, uzņemt šos turistus, un uh, šie turisti arī vēlas apmeklēt vietas, kur varbūt nav šāda masveida turisma, un kur varbūt viņi nesatiksies ar uh, citiem līdzpilsoņiem. Tāpēc es domāju, ka tas drīzāk ir organizatorisks dabas jautājums, nevis sezonāls jautājums. Un es domāju, ka mēs kā Eiropas Savienība varētu arī uzskatīt, ka, piemēram, mēs varētu organizēt um, skolēnu brīvdienas citādi, lai vasaras brīvlaiks un uh, ziemas brīvlaiks uh, tiktu pagarināts par divām, trim nedēļām. Arī tas ļautu radīt jaunas darba vietas un veicināt turismu. Tālāk par sadarbības ekonomiku. Mēs neesam ne pār ne pret, mēs uzskatām, ka dažām uh, dalībvalstīm, kā Maltai un Īrijai, tas būtu risinājums kapacitātes problēmām, jo viņi saņem daudz turistu, bet uh, viņiem varbūt nav pietiekam daudz vietas turistu uzņemšanai, bet mēs esam par taisnīgu noregulējumu. Tālāk turpināšu angliski. Tālāk par šīm uh, salu teritorijām vai um, mazāk zināmām vietām. Patiesībā šī Eiropas Savienības un Ķīnas uh, turismu gada ietvaros mēs cenšamies pievērst uzmanību tam. Mēs necenšamies veicināt uh, dažus galamērķus, kā piemēram Parīz, Roma, bet uh, mēs cenšamies. Aicinam uh, attiecīgi šo uh, turisma organizatorus eh, apmeklē tos reģionus, kas ir mazāk zinām, bet mums, eh, mūsu pārziņā nav izlēmt, kuras eh, vietas viņiem vajadzētu apmeklēt. Mums kurš vienkārši vajadzētu viņus izglītot, izglītot cilvēkus šajās teritorijās, lai viņi zinātu, kā uzņemt ķīniešu turistus. Tālāk ir jautājums par piekļuvi. Mums uh, ir nepieciešami pārvadātāji, kas nogādā Ķīnas turistus uh, tajās vietās, kas ir mazāk zinām galamērķi. Tāpēc es domāju, jā, mums ir problēmas ar uh, turistu uh, plūsmas pārdali. Tas pats sakāms arī par turistiem no Āzijas. Saskaņā ar tirgus pētījumiem mēs uh, tagad zinām, ka ķīnieši nevēlas stāvēt rindā, lai iekļūtu, lai apmeklētu Eifeļu torni, un viņi uh, nevēlas uh, būt kopā ar saviem līdzpilsoņiem vienā un tajā pašā turismu galvenmērķī, viņi vēlas piedzīvot ko citu, atšķirīgu. Tālāk par piekļuvi. Piekļuvi ir ļoti svarīgs punkts mūsu darba kārtībā. Uh, Mēs sadarbojas ar uh, Amadeus un uh, viņi sagatavojuši arī ziņojumu par Eiropas turismu. Un uh, tas drīzāk tiek uh, uztvērts kā izaicinājums, jeb iespēja. Jo runa te ir arī par ģimenes locekļiem, draugiem un tā tālāk un to, tā joprojām. Mums ir jāraugās uz to globālāk. Cilvēki, kas ceļo ar bērniem, gados vecāki cilvēki, mēs esam izvērtējuši to un salīdzinājuši ar citiem tirgiem, pie, kā piemēram ASV, kur jau gadiem ilgi tiek um, piedāvāts šāds turisms ne jau morāla apsvērumu dēļ, bet arī kā biznesa modelis. Tālāk par Brexit runājot, varam teikt, ka eh, mainās uztvere par Eiropu kā tādu, jo īpaši trešajos tirgos. Protams, ka tas ietekmēs arī uh, lēmumu, kā turis pieņems, ierodoties Eiropā. Paldies! Lielas paldies Santanderkungam! Es domāju, ka mēs eh, te varējām uzklausīt ārkārtīgi kompetentus kolēģus. Un viņi zināja, cik daudz laika uh, viņiem ir atvēlēts, jo šobrīd ir ieradušies uh, mūsu nākamie uh, viesi. Liels paldies, kā saulēcīgi pabeidzāt savas atbildes, un tagad vēlos eh, sveikt eh, šeit nākamos dalībniekus. Zurapu Likašvili kungu. Es domāju, ka mēs varam turpināt sanāksmi angliski. Angliski. Nē, jūs varat klausīties angļu tulkojumu. Jā. Uh, Tātad. Turisma plašajā saimē viens no svarīgākajiem dalībniekiem ir ANO turisma organizācija UNWTO. Tā ir starpvaldību organizācija, lielākā starpvaldību organizācija, kas pievērš, stūr, pievērš turismu jautājumiem. Pirms pāris gadiem mēs jau apspriedām, par daž, apspriedām dažādās institūcijas, kas būtu jāizveido, lai īstenot sadarbības starp Eiropas Savienību un uh, turisma organizāciju. Un es priecājos par to, ka jaunais ģenerālsekretārs ir stājies amatā un ir ieradies viesos pie mums. Viņš tika izraudzīts pagājušajā gadā, Un kopš eh, stāšanās amatā viņam ir uh, izdevies rast laiku, lai piedalītos arī mūsu sanāksmē. Atgādināšu arī, ka rīt ir ieplānots īpašs pasākums, jo Eiropas parlamentam varbūt um, tas nemaz nav tik ierasti piedalīties konferencē ar, ar starptautiskās turisma organizācijas eh, pārstāvjiem, un šoreiz mums būs eh, šāda iespēja kopā ar Zura eh, Polalika Švilikungu. Mēs parakstīsim arī partnerības vienošanos. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un tagad došu vārdu jums, ģenerālsekretāra kungs. Mums ir jāpārtrauc darbs pulksten piecos vai arī jāturpina angliski, bet rīt mēs tiksimies vēl visu dienu un varēsim turpināt šodien iesāktās sarunas. Thank you. And I apologize for delay, but finally we are here. Paldies, atvainojos par kavēšanos, bet gal galā mēs esam šeit. Un paldies eh, Ištvanam par šo lielisko iespēju un mm, par šo te iespēju Um, nu, esmu sācis pildīt savu samatu pienākumus pirms diviem mēnešiem, tas ir tiešām gandarījums un, un esmu bijis jau viesojies šeit Briselē no pirmā darba mēneša sākot. Ehm, apmeklējām arī ehm, Pasaules turismu dienu Budapeštā, tā kā apsveicam Ungāru kolēģus Un mm, faktiski mūsu prezidentūra arī pierādījums tam, cik ļoti svarīgs turisms ir Eiropai, kas joprojām ir mm, pirmais populārākais galamērķis pasaulē. Un, nu, apsveicu Eiropas Savienību ar šādu rezultātu. Un jūsu atbalsts eh, mūsu sekretariātam ļoti svarīgs. Eh, Eiropas Savienības priekšsēdētājs eh, Tajānī pagājušajā gadā turismu dienās sacīja, ka eh, šis sektors, kurā pieaug konkurence, šeit ir ļoti svarīgi apvienot spēkus. Mēs visi šodien esam šeit, tādēļ, ka zinām, ka varam mm, strādāt kopā, lai sasniegtu kopīgu mērķi. Un, lai gan daudz ir panāks, mēs varam darīt vairāk sveicinot kultūras mantojumu gadienu un tā, Ķīnas turisma gādu šajā gadā. Mums ir lieliska iespēja stiprināt mūsu partnerību, un rīt mēs atzīmēsim ar mūsu ķīniešu partneriem pēc eh, parakstīšanas ceremonijas eh, tātad šo te pasākumu, un tas ir ārkārtīgi svarīgs visiem mums, arī Ķīnas partneriem. Eh, tas ir ļoti svarīgs tirgus, arī svarīgs galamērķis un man arī ir iespēja pārstāvēt eh, un iepazī, eh, iepazīstināt jūs ar um, maniem plāniem tuvākiem pāris gadiem, um, koncentrējoties uz ilgtspējību, kas ir mūsu organizācijas viena no prioritātēm. Un inovācija tehnoloģijas. Mums ir daudz interesantu projektu, un eh, mēs tos izstrādājam kopīgi, un Mm, esmu priecīgs jūs iepazīstināt ar to, kur kādā virzienā mēs dodamies, un jūsu atbalsts mums visiem ir ārkārtīgi nozīmīgs. Drošība un drošums, tie mums ir ārkārtīgi svarīgi aspekti. E, tad vēl kāds, vēl kādu jomu, kurā mēs ar jums sadarbojamies ļoti cieši. Ir virkni ļoti interesanti projektu, kurus mums kopā realizēt. Mēs jau esam sākuši atbalstīt izglītību un darbvietu eh, veidu, eh, veidošanu. Izglītošana ir ļoti svarīga mū, eh, daļa mūsu nozarē. Mm, tu, vienā no lielākajiem turismu gada tirgiem es tikos ar 40 vai 45 ministriem un daudziem no viņiem uh, prioritāte ir izglītība, un tāpēc mēs uh, fokusēsimies šajā jautājumā. Tāpat laikā esam eh, gatavi atvērt vairākus izglītības eh, centrus. Pirmā institīva nāca no Ungārijas puses, tiekoties ar atbildīgo ministru, un mēs atvērsim izglītības centrus ne visā pasaulē, ne tikai Eiropā vien, un eh, ir jāstiprina saikne starp dalību valstīm, kas ietilpst mūsu uh, organizācijā, uh, un ir jānosadarbojas arī ar jauniem e, uzņēmumiem un um, jāizmanto jaunās tehnoloģijas. Ir virkne e, interesanti projekti, kas ir saistīti ar jauniem startupiem un mēs uh, palīdzēsim uh, valstīm rast finansiālu atbalstu mm, jaunajām tehnoloģijām, to attīstībai un iesaistē turismā un arī eh, šāda izaugsme nāks visiem mums par labu un attīstīs turismu visā pasaulē. Un šīs prioritātes saskan ar jauniešu prioritātēm turisma attīstībā un vēlos pieminēt dažas. Pirmā atbalstīt reģionālo integrāciju, uzlabojot uh, eh, savienojumību un attīstot jaunus uh, produktus un atbalstot reģionālu integrāciju, Eiropas Savienība panāks ievērojumu progresu. Bet, lai to darītu, mums ir nepieciešams attīstīt integrētas transporta tīklus, uh, attīstīt spēcīgu Eiropas turismu zīmolu. Mums um, ir jābūt vienotiem, jo tagad turismā ārpus Eiropas eh, pieņem lēmumu par to, kur kontinentu apmeklēt. Viņi domā par kontinentu kopumā, nevis par konkrētu valsti. Un eh, jau šobrīd mums ir transnacionāla turisma produkti, kurus varam piedāvāt interesantiem. Es jau daļēji eh, minēju to, ka ir jāpiemēros, jāpielāgos jauniem biznesa moduļiem, modeļiem. Turisma uh, platformas visdažādākās. Sadarbības ekonomika maina visu šo nozari, un mums ir eh, jāpanāk eh, aktuāls eh, regulējums, nav tādu vienotu risinājumu visam, un vienlīdzīgi spēles noteikumu nodrošināšanu visam turismu biznesam ir svarīgi. Tā mēs varēsim uzlabot kvalitāti, nodrošināt ilgtspējību un galamērķu konkurētspēju. Mēs e, vēlamies risināt e, arī sarežģītākos jautājumus, e, labāk pārvaldot lielas turistu plūsmas populārākajos galamērķos. Mēs zinām, ka pēdējos divos gados populārākajos gala mērķos Eiropā pastāv tā saucamā uh, Eh, pārmērīgi turisma problēma, kā Venecijā, Barcelonā, Amsterdamā, bet eh, šeit katrs gadījums jārisina atsevišķi. Un eh, jāizgaismo turismu pozitīvā ietekmē, lai vietējie iedzīvotāji neuzskatītu turismu tikai kā kaut ko negatīvu. Uh, Un arī jādomā, kā pārvaldīt. Es pat negribētu to saukt par problēmu, bet gan kā risināt šīs lietas, ko mēs vērojam, un mēs vēlamies atbalstīt pilsētas, dotām rekomendācijas, kā risināt tam līdzīgas situācijas. Bet ir jāpārvalda arī turistu radītā ietekme, turismu plūsmas eh, radītā ietekme un jāraugās, kā tās ietekmē kopienas eh, pavisam tieši. Eh, mums ir bijis daudz iespēju stiprināt sadarbību, un Eiropas kultūras mantojuma gads un Eiropas eh, Savienības Ķīnas turismu gads ir ļoti svarīgs Eiropas turismam, un tieši šeit ir vajadzīga labāka sadarbība starp reģioniem, valstīm, politiķiem lēmumu pieņēmējiem privāto un valsts sektoru. UNWTO atbalsta e, jūsu centienus, lai to īstenotu. Partnerība ir jāstiprina, un tā ir jau sākusies, e, un tā faktiski sāksies oficiāli. Rīt mēs parakstīsim saprašanās memorandu, tas ir pirmais solis, bet es jau šeit redzu daudz draugus, un es ceru, ka jūs arī turpināsiet uh, atbalstīt mūs, jo esat apmeklējis daudz mūsu pasākums, arī ģenerālo asamblēju, un cerams, ka mūsu draudzība un partnerība arī turpināsies, un mēs realizēsim daudz interesantu projektu kopā un panāksim daudz interesantu rezultātu. Un šī dinamika, kas ir aizsākusies jau pirms vairākam desmitgadēm, arī turpināsies. Un es vēlētos visiem jums pateikties par to, ka jūs esat šeit un labi, ka jūs būsiet šeit arī rīt un tiksim, labprāt redzēšu jūs arī Madridē. Uh, Tātad uh, ik reiz, kad jūs tur vēlēsieties ierasties, jums būs kādi jautājumi. Paldies, jūs ekscelence, un es arī vēlētos pateikties arī kolēģiem, ne tikai Zoltanam Šaudī, bet arī citiem eh, jūsu vietnieki, pāriem jūsu vietniekiem un kolēģiem. Tiešām daudz no jums ir atbalstījuši šo sadarbību starp Eiropas parlamentu un ANO un Kristofers Imrens arī ir šeit, kurš ir reģionālais direktors Eiropai, un arī paldies arī jums par ierašanos. Tagad eh, jautāšu kolēģiem, kurš no jums vēlas izteikties. Un eh, Vīms Vandekām kungs pirmais. Jūs taču man uzrakstījāt, ka piesakaties, nu paskatieties viņu seju, un liels pārsteigums. Bet nu jūs jau jebko vienmēr varat izdomāt kādu jautājumu bet nu dāmām priekšroka. Tad lūdzu, Klaudija. Paldies uh, Vim, uh, paldies uh, Zurā par to, ka esi ieradies šeit Eiropas parlamentā. Un um, Paldies arī kolēģiem, jā, un kol tiešām ehm, visi, kas ir iesaistīti darbībās ar turismu, ir patiešām draugi un ir labi, ka mēs tā integrēti varam runāt par šiem jautājumiem. Un faktiski, nu, nevar jau vairs tā nodalīt, ka tā ir tīra eiropeiska vai amerikāniska vai ķīniska, tā ir starptautiska struktūra, un tieši tādēļ šis te eh, kopdarbs šī sadarbība arī starp institūcijām um, ir svarīga, lai tās tiktu labi koordinētas, lai tā, šī sadarbība noritētu labi, lai mēs ņemtu vērā un palīdzētu turismu organizācijām. Um, jo parādās ļoti daudz jaunu elementu, jaunu ekonom, parādību ekonomikā, un faktiski tas viss norisinās globālā līmenī. Un pēdējos gados eh, turisms ir ievērojami pieaudzis gan Eiropā, gan arī startautiskā eh, līmenī. Nu, bet, eh, protams, jūs minējāt arī drošības jautājumus saistībā ar terora aktiem un tā tālāk. Bet nedrīkst aizmirst, ka arī turisms. Uh, principā veicina uh, mm, sakaru veidošanos, dibināšanu starp pilsētām, starp cilvēkiem. Runājot arī par tehnoloģijām, tehnoloģiju platformām, arī tās kļūst ar vienu nozīmīgākas. Un uh, jūs minējāt arī, ka izglītība ir viena no prioritātēm. Uh, bet es domāju, ka arī Eiropas institūts Institūcijām vajadzētu rūpēties par to, lai turisms būtu viena no prioritātēm un lai, mums būtu, lai mēs radītu iespējas jauniem uh, cilvēkiem uh, izpaust sevi Un eh, šeit vajadzētu paraudzīties uz Eiropas Turisma akadēmijas aktivitātēm. Un uh, mēs arī labprāt mācītos no uh, eh, starptautisku turismu organizāciju pieredzes. Un es galvenais eh, uzskatu, ka ir labi, ka ir spērts šis solis, ka tiks parakstīts šis te formālais uh, saprašanās memorands. Un um, tas nozīmē, ka mēs varēsim turpināt strādāt pie kopējiem projektiem. Uh, un uh, panākt, ka Eiropas turismas attiecīgi tiek uh, eh, integrēts starptautiskajā arēnā. Mēs nevaram nekādīgi to nodalīt no uh, starptautiskā turisma. Mums ir jāraugās globāli uz visu šo parādību. Un gal galā miljoniem cilvēku ir nodarbināti turismu jomā visā pasaulē. Uh, Un eh, tas ir svarīgi gan tiem, kam eh, turisms rada darba vietas, gan tiem, kas ceļo, izmantojot eh, turisma uh, iespējas. Un tāpēc ir sparei, svarīgi nodrošināt turisma ilgtspējību. Nu, es vēl te daudz varētu runāt, bet svarīgi, lai mēs sadarbotos kā vienota ģimene. Paldies, Klaudija. Un tālāk došu vārdu Klaudijam Otero. Mums ir divas ļoti spēcīgas, ļoti skaistas un zinošas Klaudijas. Jā, paldies. Eh, jā, nu, es domāju, ka šo komplimentu varētu attiecināt uz visām o, eh, parlamentu kolēģiem, ne tikai mums. Eh, es priecājos par to, ka mūsu vidū ir Pasaules turisma organizācijas ģenerālsekretārs, kurš jau vairāk kārt ar mums ir ticies, diskutējis, runājis par prioritātēm un centies pievērst Eiropas komisijas uzmanību tam, cik svarīga šī nozare ir ekonomikas attīstībai. Man arī ir prieks ar jums tikties šodien. Jūs runājāt par prioritātēm jūsu esot šajā amatā, un es domāju, ka tāpat kā priekšgājējs, viņš arī veiks ļoti labu darbu šajā amatā. Es ar prieku konstatēju, ka uh, ir, eh, ka tika pieminēti vairāki pasākumi, eh, ievad runā. Mēs jau esam arī diskutējuši par šiem svarīgiem jautājumiem tādiem kā apdrošināšana, drošība, vīzas. Tāpat jūs runājāt par apusējības politiku, eh, arī Eiropas Savienības Ķīnas turisma gadu ietvaros jūs arī runājāt par uh, to, kā iedzīvotāji uztver turistus. Arī mums visi šie jautājumi šķiet uh, nozīmīgi. Es domāju, ka mums ir jāstrādā vairāk un vairāk jāatbalsta ilgtspējīgs turisms. Es vēlētos jums jautāt, kā jūs skatāties uz lielo datu jautājumu, uz digitalizāciju. Tas ir nozīmīgs sektoram, šai nozarei, un kā šos uh, datus uh, salīdzināt ar statistikas datiem gan Eiropas līmenī, gan dalību valstu līmenī. Un uh, Eh, kā šo informāciju izmantot, lai vēl eh, labākus pakalpojumus piedāvātu tiem eh, cilvēkiem, kuri vēlas pie mums mm, ierasties turismu ceļojumos. Eiropas tautas partijas grupa arī uh, iestājas par to, uh, lai turistam būtu savs budžeta postenis. Mums ir jānostiprina šī nozare arī uh, budžeta jomā. Ir jāīsteno kopīga politika ar kopīgiem mērķiem turisma atbalstam. Es vēlētos uh, jums uh, lūgt, paskaidrot vai ieteikt, kādas prioritātes Eiropas komisijai būtu jāapstiprina saistībā ar šo budžeta pozīciju, lai palielinātu turismu finansējumu. Mēs ETP grupā strādājām uh, kopā ar citiem kolēģiem no citām grupām, lai sniegtu lielāku atbalstu turisma nozarei. Un šo cīņu mēs turpināsim arī nākotnē, jo tas ir svarīgi uh, sociālai kohēzijai un ekonomikas attīstībai kopumā. Paldies, saka priekšsēdētājs, vēl ir palikuši. Quizás mi pregunta va a ser provocada. Nākamais runātājs. Es gribēju uzdot jautājumu, neuzturēt to par provokāciju, bet, nu, uh, kurš labāk par jums varēs atbildēt uz šādu jautājumu? Jūs pārstāvat ANO. Tātad mēs, uh, š, mums šogad ir ēs Ķīnas turisma gads, šogad arī Kuba ir atvērusi durvis pasaulei un ES un ASV ir devušas savu ieguldījumu šajā Kubas politiskā atvērtībā, un tā būtu jātiecina arī uz citām nozarēm. Būtu labi arī, ja ne tikai mūsu iedzīvotāji varētu doties uz Kubu, bet arī kubieši varētu mūsu valstis apmeklēt, ka viņiem to, ja viņiem to atļautu darīt. Un es gribētu jautāt, vai uh, tādas svarīgas, gan simboliski, gan politiski, ekonomiski svarīgas valstis būtu jāmudina uh, ļaut Eiropai, Eiropiešiem veikt ieguldījumus turisma nozarē šais valstīs. Piemēram, Kubā ir uh, jābūt uh, noteikti kubiešu partnerim vai uh, Ķīnā ir jābūt ķīniešu partnerim, lai šai nozara varētu strādāt Eiropā, tā tas nav. Un kas mums būtu jādara, lai ieviestu apusējību attiecībās ar šīm valstīm? Paldies! Mūsu rīcībā ir tikai trīs minūtes. Nu, trīs deputāti uzstājās, un man ir trīs minūtes. Paldies par šo interesanto iespēju. Mums vajadzētu vēl arī nākotnē organizēt šādas tikšanās, nu, es nezinu, vai pēc trim vai pēc sešiem mēnešiem, bet šādas tikšanās tiešām ir ļoti interesantas. Pirmā atbilde pirmajai Klaudijai, protams, Dros, drošība ir ļoti svarīgs aspekts mūsu dzīvē, tāpat svarīga ir izglītība. Mums ir uh, temīdas uh, fonds Andorā un uh, tā ir fonds, kurš piešķir finansējumu izglītībai, un mēs uh, izmantosim šo atbalstu uh, lai eh, organizētu pasākums visā pasaulē. Mums bija arī ļoti interesanta tikšanās Portugālē. Un tur ir paredzēts atvērt pirmo mūsu izglītības centru vai apmācības centru. Šo iniciatīvu atbalsta arī Portugāles valdība, un tas ir piemērs tam, uh, kā mēs varam izveidot ļoti labas izglītības iestādes. Par eh, tā saucamiem lieliem datiem mums, diemžēl, nav nekādas, nekādas nodaļas, kas nodarbotos ar jaunām tehnoloģijām vai pie tām strādātu. Mums ir eh, paredzēts izveidot jaunu struktūru, to maijā prezentēsim valdei. Uh, bet mums būtu jāstrādā pie inovācijām, digitalizācijas, pie digitālās darba kārtības mūsu organizācijā. Tas mums būs jauninājums, bet mēs virzīsimies strauju uz priekšu šai jomā. Tas ir, tas šai jomā mums ir kopīgs interesi ar Eiropas Savienību. Daudzas valstis jau ir daudz ko paveikušas šai jomā, un mēs uh, ceram ar jums sadarboties. Uh, Paskāls uh, uzdeva ļoti interesantu jautājumu. Mēs saņemam daudz pieteikumu no Ķīnas investoriem. un arī no Kubas uzņēmumiem. Un uh, 80% pārstāvēto uzņēmumu Eiropā ir Spānijas uzņēmumi, kas ir uh, uzlabojuši Kubā pieejamo turismu pakalpojumu kvalitāti. Mūsu organizācija nevar veidot šāda veida attiecības ar uh, atsevišķām valstīm, bet, eh, protams, ir tiesa, ka turisma nākotne ir saistīta ar investīcijām, esam, eh, strādājam pie kopīgiem investīciju projektiem attīstītās valstīs, un šeit pastāv daudz iespēju, eh, daudz, ko vēl varam paveikt, un mūsu uzdevums ir ļaut uh, starptautiskiem investoriem darboties visā pasaulē. Es, diemžēl, nepārāk labi sapratu jūsu jautājumu par Ķīnu un Kubu, bet varu tomēr jums apliecināt, ka mūsu pirmā prioritāte ir identificēt dalību valstu pieteikumus un uh, sniegtām atbalstu, palīdzēt uh, veikt uh, investīcijas uh, turismā pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā. Es atkārtoju, jā, mēs analizēsim attīstības iespējas turisma nozarē un piemirstu vēl vienu ļoti svarīgu lietu. Mums ir uh, nepieciešams, lai mūsu organizācijā iesaistītos vairāk Eiropas Savienības dalību valstu. Mums ir nepieciešama jūsu palīdzība. Nu, piemēram, jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm būtu jāpievienojas mūsu organizācijai. Tas nāktu mums par labu. Mums ir jādomā varbūt par jaunu saziņas stratēģiju, lai piesaistītu šīs valsts. Es domāju, ka šajā jomā jūs varētu mums palīdzēt. Paldies! Liels paldies! Polikašvili kungs, ģenerālsekretāra kungs, šī bija mūsu pirmā tikšanās. Uh, uh, Tran komitejas uh, sanāksmē. Es ceru, ka mēs turpmāk arī tiksimies Zotāna. Mums vairs nebūs nodrošināts tulkojums, līdz ar to būs jārunā angliski. Klaudija Montero runāja par labas pārvaldības nozīmi um, pasaulē. Ar Eiropas komisijas atbalstu tika izveidots tāds uh, izdevums, ko izdod uh, ik pēc diviem mēnešiem turismu tendences Eiropā. Un mums jau ir iznākuši seši turpinājumi, un mēs uh, tādējādi veicinām labāku izpratni par turismu un atbalstām pārvaldības uzlabošanu šajā jomā. Godātie kolēģi, saka priekšsādātājs, līdz ar to noslēdzām turisma darba grupas sanāksmi, bet neaizmirstiet, rīt mums būs vēsturisks brīdis šeit parlamentā. Es aicinu visiem tajā piedalīties kopā ar Tajānī kungu, Polika Švīlī kungu, četros pēcpusdienā rīt. kurā telpā B pieci B nulle nulle viens. Tā būs uh, parakstīšanas, dokumentu parakstīšanas uh, ceremonija ar ANO turisma organizāciju. Aicinu visus uh, šai pasākumā piedalīties. Thank you.